krīzēm uz planētas. Miljons uiguri ir aizturēti um, cietuma veida nometnēs, uh, viņi tiek pakļauti politiskai indoktrinācijai, spīdzināšanai. Tie, kas nav nometnēs, tiek pakļauti konstantai novērošanai. Tā nav pretterorismu darbība, tas ir cilvēktiesība pārkāpums, nekad uh, neredzētā mērogā. Ar publiskiem izteikumiem nepietiek. Mums nepieciešams pārskatīt savas attiecības ar Ķīnu, jādomā par eh, tirzniecības attiecībām, jāveic izmeklēšana eh, Eiropas uzņēmumos, kas darbojas Sinģenas provincē. Uh, Eh, jūs un Fonda Lajens kundze esat runājuši par jūsu ģeopolitisko komisiju. Nu, tad šeit ir īstais brīdis, eh, vai Eiropas Savienība turpinās klusēt, vai veiks eh, nopietnu rīcību pret Ķīnu. Un bez tām, kāda tad ir stratēģija, lai nodrošinātu, ka mēs esam gatavi stāties pretī cilvēktiesību apdraudējumiem, ko veic Ķīna. Uh, strādājot pie sejas atpazīšanas tehnoloģijām, nekādā veidā nenorādot, kā šīs tehnoloģijas tiks izmantotas. Paldies, un tagad Austrevičus kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji, augstais pārstāvi, kolēģi. Ķīnas globālā ekonomiskā vāra balstās uz viņu pašu tautas ciešanām. Pirms dažiem mēnešiem mēs runājām uh, par orgānu tirzniecību Ķīnā tagad, mēs runājam par apkaunojošo nometņu sistēmu. Šīs nometnes ne tikai piespiež uigurus asimilēties, bet tur ir tā sauktā darba izglītošanas programma, un tādā veidā tiek rasts cī, e, lēts darbaspēks Ķīnas rūpniecām, kas ietilpst globālajās ražošanas ķēnēs. Uh, Ķīnā ekonomiska attīstība ir svarīgāka par pilsoņu brīvību, un asimilācija tiek izmantot tā vietā, lai uh, izmantotu savas valsts uh, dažādību. Es aicinu kolēģi jūs strādāt kopā, lai būtu Eiropas uh, Magnitska akts, lai tā būtu realitāte. Tajā ir jāiekļauj ne tikai tos, kas pārkāp cilvēktiesības, bet šāds saraksts eh, tad atturēs arī citas valstis eh, no šādu līdzīgu noziegumu veikšanas. Paldies! Un tagad eh, Šoidrovs kundze uz vienu minūtu lūdzu. Paldies par iespēju izteikties cienījamie kolēģi Ķīna. Šobrīd darbojas režīms, kas ir pretrunā cilvēktiesībām. Un šis režīms ļoti līdzīgi tam, kā saurāk valdīja uh, Staļins cilvēki tiek novēroti, ko mēs varam darīt lietas labā. Mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ko mēs domājam. Tām, lai Ķīnai nebūtu vairs nekādu jautājumu, e, kādas ir mūsu viedoklis. Mums ir nepieciešams arī pateikt, lai tūkstošiem ieslodzīto tiktu atbrīvoti. Jārunā arī par nāves spriedumiem un abi soda izpildi. Joprojām daudziem cilvēkiem ir, uh, cilvēkiem ir bail, uh, piemēram, runāt atklāti par to, kas notiek Ķīnā. Notiek uh, kultūras uh, genocīds uh, Hinčānga reģionā, tāpēc es uzskatu, ka sankcijām ir jābūt ļoti mērtiecīgām. Vice priekšsēdētāja kungs, es jūs sirsnīgi sveicu šeit šajā jaunajā amatā un lūdzu Uh, uzsāciet jaunu uh, politiku pret Ķīnu un sadarbosimies. Un tagad aicinu Elenu Jončevu, viena minūte ir jūsu rīcība. Augsto pārstāvi vēlos ļoti uh, nopietnas bažas paust par cilvēktiesību neievērošanu, ieskaitot arī nopietnus pārkāpumus, ko pastrādā uh, Ķīnas Tautas Republika, kas ir vērsta pret vienu miljonu uiguru un citiem etniskiem, etnisko minoritāšu pārstāvjiem Xinjiang re, reģionā. Totalitārā režīma laikā arī mana valsts Bulgārija uh, piedzīvoja nopietnu posmu runājot par etniskām minoritātēm, tika ierobežotas cilvēku tiesības. Šobrīd Bulgārija ir pozitīvs uh, piemērs tam, kā tiek aizsargāts etniskās un reliģiskās minoritātes. Es tiešām ceru, ka e, Ķīnas Tautas Republika, ar, e, kas ir valsts ar lielu potenciālu un ar labām tradīcijām, varēs nodrošināt to, lai cilvēktiesības e, visām minoritātēm tiktu nodrošinātas. Un pieļaus arī to, lai Eiropas žurnālisti un novērotāji varētu iebraukt Sudzana reģionā. Paldies jums! Un tagad aicinu Boguslavu Liberatski viena minūte jums lūdzu. Paldies, priekšsarētājas kundze, um, komisāra kungs. Mūsu diskusija ir vērsta uz ķīniešiem, arī rezolūcija, un uzreiz pirmajā teikumā mēs varam redzēt, ka mums ir nepieciešams būt konsekventiem attiecībā uz reliģisko minoritāšu aizsardzību, arī tad, kad tas skar Ķīnas tautas republiku. Mūsu rezolūcija ir līdzsvarota, ko no vienas puses mēs parādām to, ka novērtējam Ķīnas sasniegumus. 70 miljoni iedzīvotāju, piemēram, ir paglābti no bada. Uh, bet te pašā laikā varam teikt, ka ar to nepietiek. Cilvēkiem ir nepieciešams arī starptautiskā līmenī nostiprinātas garantijas. Tā ir brīvība, tās ir cilvēktiesības rezolūcijā, mēs pieminām faktus, un šie ir fakti, kas ir apstiprināti. Un arī vai mēs varam rēķināties ar to, ka Ķīna reaģēs pozitīvi, redzēsim to, un tas attiecās gan uz tirzniecību, uz ražošanu, uz transportu. Uh, Es ceru, ka Ķīnas republika varēs ievērot cilvēktiesību konvenciju, ko tā parati ir parakstījusi. Paldies! Liels paldies! Un tagad ir četri deputāti pietiekušies brīvajā mikrofonā, un es pirmkārt aicinu Robertu Haizelu. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungze. Ano, Ķīna Ķīna ir liela valsts ar garu vēsturi, tūkstošu garu vēsturi, un tas ir arī milzīgs tirzniecības partneris. Taču mēs nedrīkstam pievērt aci uz to, kā sistemātiski tiek pārkāptas cilvēktiesības it, sevišķi Siķang provincē. Katrs astotais vai desmitais eh, Ķīnas iedzīvotājs atrodas tādā tā kā koncentrācijas eh, nometnē, uh, Jā, tie ir aizturēšanas nometnes, bet uh, pēc būtības tā ir koncentrācijas nometne, savādāk to nebūtu pareizi saukt. Cilvēki tur nav ieradušies uh, uh, brīvās uh, gribas vadīti, viņi tur ir atvesti. Es neuzskatu, ka sankcijas ir ļoti laba lieta, bet uh, tomēr uh, ir visticamāk tā, kā žurnālistu misijas uh, pārliecināsies par to, kas jau ir atklāts China Cable skandālā, un sankcijas tomēr šajā, šajā gadījumā šķiet ir ļoti vajadzīga. Paldies, un tagad aicinu Džuliju Vordu. Vienu minūtu. Valdības dokumenti, kas tika noplūdināti, norādīja uz to, Uh, kā Ķīnas valdība izturas pret minoritātēm. Tas attiecās uz 2014. gadā izdotajiem rīkojumiem. Ķīna atkal un atkal dzird kritiku pret savu rīcību. Uh, daudziem, daudzas minoritātes uiguri kazāki ir nosūtīti uz uh, nometnēm, politiski viņi ir indoktrinēti. Ķīna savukārt apraksta, ka tie ir brīvprātīgie uh, brīvprātīgās nometnes, atpūtas nometnes, kurās jaunieši var iemācīties vajadzīgās iemaņas. Bet uh, mēs varam dzirdēt, uh, ko saka šo jauniešu vecāki. Viņi saka, ka bērni ir uh, sodīti, viņi tiek uzskatīti par teroristiem. Dokumentā ir arī norādīts, kā daudzi ir gatavi cīnīties pret to. Viens no Ķīnas uh, uh, varas pārstāvjiem uh, tika pats ieslodzīts, tāpēc, ka viņš negribēja ieslodzīt citus. Mēs, kolēģi, varam rīkoties solidāri un mēs varam regulāri uh, protestēt pret uh, šo situāciju uh, pie Ķīnas vēstniecības Londonā, un es pat piebiedrošos janvārī. Paldies! Tagad Nikolas kungu aicinu izteikties vienu minūti jums. Paldies, priekšsēdētāji, vai nu mēs runājam par Ķīnu, Palestīnu, uh, Eh, Saudarābiju vai kādu citu valsti, mums ir nepieciešams visur nosodīt cilvēktiesību pārkāpumu. Bet, ja mēs skatāmies uz rietumu valdībām, un kas ir eh, liberāļi it kā, bet viņi ir gatavi eh, pret islām ticīgiem vērsties, kad viņi visi bija tajā brīdī, kad kristieši Sīrijā tika vajāti, cilvēktiesība aizstāvība pasaulē kā ierocis, lai kādu valsti saukt pie atbildības, tas nav labs veids. Šī brīža piedāvātā iniciatīva Šengena. Eh, Tobrīd šobrīd amerikāņi mēģina pārverzīt eh, mūsu eh, uzmanību. Viņi vēlas destabilizēt šo teritoriju, jo viņiem tas ir izdevīgi. Liels paldies, un tagad aicinu Klāru Dali. Vienu minūti. Thank you, President. We... Paldies. Mēs runās, runājam par China Cable skandālu, un tas ir līdzīgs uh, Wikileaks 2010. gadā. Un tas ir jauns uh, žurnālisma modelis. Uh, ir bija iespēja sniegt informāciju par uh, noziegumiem, arī kara noziegumiem, bet šeit situācija tomēr ir savādāka. Šeit it kā no varas, pie varas esošie ir nopludinājuši dokumentus uz, e, uz Eiropas Savienību un ASV, un šie dokumenti ir angļu, nevis ķīniešu valodā, un uh, tas viss notika ASV fonda uh, darbības paspārnē, un bija kaut kas līdzīgs arī Irānā noticis, un atcerēsimies, ka īstenībā uh, Tas bija Trumps, kas teica, ka viņš uh, būs tas, kas uh, uh, Ķīnu noliks uz ceļiem. Es zinu, ka, protams, ķīnieši tik tiešām savus islamticīgos uh, vajā, un es to nosodu, bet daudzās dalību valstīs Eiropas Savienībā ir islamticīgie, kas tiek vajāti, kāpēc mēs uh, nenosodam cilvēktiesību pārkāpumus pie mums. Paldies! Tagad uh, brīvais mikrofons ir pabeigts. Tagad aicinu augsto pārstāvi un Džozefo Borelu Fronteles. Lūdzu! Cienījamie deputāti, paldies par jūsu komentāriem es varu secināt, ka lielākā daļa, vai pat varētu teikt vienbalsīgi deputāti šeit, viņi ir nobažījušies par situāciju, kas ir izveidojusies Čingčān provincē un ka vēlas, lai Ķīna mainītu savu politiku šajā provincē. Un tas attiecās arī uz šiem uh, politiskās pāraudzināšanas nometnēm, cīņa pret terorismu, kas notiek globālā līmenī, tā var notikt ar cilvēktiesību ievērošanu un pamatbrīvību ievērošanu. Varu uh, pateikties par jūsu atbalstu un par uzmanību, un paldies par to, ka jūs arī noturāt šo svarīgo jautājumu darba kārtībā. Un starptautiski es varu teikt, ka Ķīna aktīvi veicina to, lai narratīvs par viņiem būtu, ka viņi Šinčānā cīnās ar terorismu, un no daudzām valstīm viņi gūst atbalstu. Tas attiecās arī Islāmas konferences pārstāvjiem. ANO ģenerālajā asamblējā 22 valstis, starp tām arī vairākas Eiropas Savienības valstis, nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, uh, par eiguru populācijas, eh, eiguru iedzīvotāju eh, eh, ne, neciešamo izturēšanos. Un 54 valstis bija pret, arī Bel Baltkrievija, un uzskatīja, ka Ķīna cīnās pret terorismu. Tāpēc jūs redzat, ka nav nemaz tik vienkārši un saprotams ar tarptautiskā kopiena ir sašķelta šajā jautājumā. Mēs, Eiropieši, mēs ļoti uh, stingri vēlamies šo jautājumu risināt. Mēs varam teikt, ka mēs esam liels spēks cilvēktiesību aizsardzības jomā. Mēs esam par Džinģangu vairāk kārt izteikuši savas bažas, tas attiecas arī uz uh, novērošanas izmantošanu. Mums ir arī uh, iespēja kontrolēt uh, dubultās izmantošanas uh, preču uh, eksporta monitoringu, un tā mums būs iespēja uzraudzīt, kā šīs preces nonāk apritē. Nākamais aspekts ir tas, ka mēs esam jau kopš 2018. gada daudz runājuši par piespiedu darbu un iekļāvuši to mūsu divpusējā dialogā ar Ķīnu. Un mēs mūsu uzņēmumiem esam teikuši, ka viņiem ir nepieciešams veicināt cilvēku tiesību ievērošanu un jābūt sociāli atbildīgiem visā piegādas ķēdes garumā par sankcijām. Jā, ir skaidrs, ka Amerikā, ASV ir bijusi ļoti aktīva runājot par sankcijām Ķīnas, Ķīnas institūcijām un uzņēmumiem par to, ko viņi ir darījuši Činčangā. Mums ir atšķirīga sistēma, jūs zināt, ka, jūs zināt, ka es šobrīd cenšos to uzlabot, uzsākot iniciatīvu, kas mums varētu pieļaut, uh, uh, izveidot kaut ko līdzīgu Magnitska likumam, un mēs varēsim uh, jūs informēt tikko mums būs kaut kas sanācis. Jā, padomē, man ir nepieciešams viensprātīgums, lai varētu to panākt, bet es cīnīšos. Mums ir jābūt stipriem, apņēmīgiem, un mums ir svarīgi turpināt dialogu Mēs nevaram aizmirst dialogu nepieciešamību. Tas viss ir savstarpēji saistīts, bet uh, vienīgais veids, kā pārliecināties, ka mēs to tiešām panāksim, ir uh, pie šiem jautājumiem turpināt strādāt, un es varu rēķināties ar Eiropas parlamentu atbalstu. Paldies! Lielas paldies! Cienījamie deputāti! Esmu saņēmusi piecas rezolūcijas projektus, kas pabeidz šo diskusiju, līdz ar to debata ir pabeigta un rīt ir paredzēta balsošana. Nākamais darba kārtības punkts ir humanitārs humanitārā situācija Venecuēlā. Komisijas priekšsēdētājas vietnieka Savienības augstā pārstāvē ārlietas un drošības politikas jautājumos paziņojums par humanitāro situāciju Venecijā un migrācijas un patvēruma krīzi. Vēlos jums atgādināt, ka, lai pieteiktos brīvajam mikrofonam un lai uh, uzdotu zilās kartītes jautājumus, jūs varat pieteikties gan tradicionāli, gan elektroniski. Un pie izējas jums ir iespēja iepazīties ar instrukciju. Un tagad es aicinu komisijas priekšsēdētāja vietnieku, Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Džozefa Borela Fontela. Lūdzu. Bardzo, komisārs. Lūdzu, komisāri. Priekšsādātāji, godājumie deputāti, politiskais strups ceļš par um, bēdīgo ekonomisko situāciju Venecuēlā ir um, atstājis būtiski negaidītu, iete, negatīvu ietekmi uz eh, šo valsti. 21 eh, cilvēks cieš no nepilnvērtīga uzsvara, uztura 38% ir nepieciešama humanā palīdzība. Un es domāju, ka tas lieliski raksturo šīs krīzes apjomus. 70% bērnu ir palikuši bez regulāras pieejas izglītībai, pietrūkst ārstniecības līdzekļu, elektrības, eh, ikdienas preču Karakasā un daudzās citās valsts daļās bieži nav elektrības. ES ir sniegusi valstī humāno atbalstu. Komisija ir izveidojusi pastāvīgu pārstāvniecību valstī, lai labāk uzraudzītu situāciju, un mēs esam nodrocinājuši vairāk nekā 170 miljonu eiro plāšu palīdzību kopš pagājušā gada, kā arī 20 miljonu apjomā ir eh, sniegta palīdzība Venecuēlai un kaimiņu valstīm. Aptuveni divas uh, trešdaļas uh, humanās palīdzības ir sniegtas uh, tieši Venecuēlā. Mēs esam lielākais humanās palīdzības uh, donors un um, viena trešdaļa atbalsta tiek sniegta kaimiņu valstīm. Uh, Venecēlas kontekstā starptautiskā kontaktgrupa ir uzlabojusi savu cilvēku attiecību diplomātiju, lai atvieglotu darbu cilvēktiesību aktivistiem valstī. Tā ir svarīgākā tautas kustība nesenajā Amerikas vēsturē. Aptuveni 5 miljoni venecēliešu ir atstājuši savu valsti un uh, Latīņa Amerikas un Karību valstīs uh, viņu skaits ir palielinājies par aptuveni 4 miljoniem. Apvienoto nāciju organizācija lēš, ka bēgļu skaits var pieaugt vēl par 4 miljoniem un sasniegt 5 uh, miljonus līdz nākamā gada beigām. Es gribētu uzslavēt šī reģiona valstis par to centieniem uzņemot uh, Venecuēlas migrantus un bēgļus. Tomēr kopumā ir mēģina jāmazināt uh, bēgļu skaits. ANO ir izsludinājusi ārkārtas uh, reaģēšanas plānu, solot dubultot palīdzību salīdzinājumā ar pagājušo gadu un uh, nodrošināt uh, Venecijai atbalstu 1,3 miljārdu dolāru apjomā. Atsevišķos gadījumos mēs redzam, ka valstīs, kas saskaras ar lielu migrantu plūsmu, tas ir nepieciešams. Eiropas Savienībai un tās dalību valstīm ir jāpievērš uzmanība starptautiskās solidaritātes konferencē, kas oktobrī notika Briselē. Jāteic, ka atsaucība nebija pārāk liela, raugoties uz apsolītajiem līdzekļiem, un tāpēc ir jārīko vēl viena konference, lai savāktu pietiekamas resursus šo problēmu risināšanai. Tomēr, lai cik uh, rūpīgi mēs meklētu līdzekļus solidaritātes fondos, mūsu līdzekļu nekad nepietiks, lai risinātu šāda apjoma krīzi. Mums ir jāpalīdz ikdienu un katru dienu miljoniem Venecuēlā cieši. Venecuēla joprojām ir bagāta valsts un neskatoties uz to, uh, ka tā ir iegrūdusi savus iedzīvotājus dziļā nabadzībā un izmisumā. Venecuēlā joprojām ir lielākās naftas atradnes pasaulē. Protams, Venecuēla varētu vairāk darīt, lai atvieglotu savu iedzīvotāju ciešanas, jo nauda, kas ir nepieciešama Venecuēlai, to nevar visu laiku prasīt tikai no ārpuses. Mums ir jāmeklē radoši risinājumi, mums ir jāmēģina palīdzēt Venecēlai šīs milzu krīzes risināšanā, un es esmu pārliecināts, es tiešām ticu, ka jau nākotnē mēs redzēsim jaunas idejas, kas mums palīdzēs iz rauties no patreizējā politiskā strupceļa un arī, protams, risināt ielgušo, cilva, ielgušo humanitāro krīzi. Tas ir arī mans eh, pēdējais sakāmais. Un es esmu pārliecināts, ka Venecuēlas daudzšķautņainajai krīzē ir nepieciešami radoši risinājumi. Un es ceru, ka Venecijolā tiks īstenotas prezidenta, tik notiks godīgas prezidenta vēlēšanas, bet, eh, protams, mēs nevaram gaidīt, jo šobrīd šķiet, ka Venecijolā ir lielākais migrācijas avots un izcelsmes valsts Dienvidu Amerikā. Paldies, un tagad dodu vārdu ETP grupas vārdā Lopešu Gilam. Lūdzu, divas minūtes, lūdzu. Godātā priekšsēdētājs kundze, kā jau augstais pārstāvis teica, krīzē Venecuēlā ir risinājums, proti gāzt patreizējo režīmu un atgriezties pie demokrātijas. Diktators šobrīd eh, mēģina pārņemt vienīgo demokrātisko institūciju, kas Venecuēlā vēl ir palikusi, un tā ir Nacionālā asambleja. Cilvēki mēģina apturēt uh, šo monstru, un Venecuēlas likumīgais prezidents, ko ir atzinis arī Eiropas parlaments, nespēja šobrīd pildīt savus pienākumus. Un līdzi, pie līdzīgiem secinājumiem ir nonākusi arī starptautiskās cilvēktiesība organizācijas proti. Secinājums ir viens, Venecuēlā notiek uh, cilvēktiesību pārkāpumi un notiek cilvēcības pārkāpumi. Pār par 4,5 miljoniem cilvēku ir izbraukuši no Venecuēlas pēdējo gadu laikā. Tie ir gandrīz 25% no iedzīvotājiem. Un vēl vai ik katrs piektais vēlas Venecuēlu pamest. Šobrīd eh, var droši apgalvot, ka apmēram trešā, da, apmēram piektā daļa Venecuēlas iedzīvotāju dzīvo Spānijā. Tāpēc Eiropas Savienībai arī kaut kas ir jādara, lai apturētu šo diktatoru patvaļu. It kā jā, mēs eh, arī citām valstīm, kuras pārkāpj cilvēktiesības, piespriežam sankcijas, bet Venecuēlai kāpēc nē? Spānijas avīze El Mundo šorīt rakstīja, ka situācija Venecuēlā šobrīd ir samilzusi, un to atrisināt var tikai starptautiskā savienība. Sabiedrība. Paldies, un tagad sociāla grupas, sociāla demokrāta grupas vārdā Javier Lopesa kungs. Divas minūtes lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze, godātais eh, augstā pārstāvi kungs. Es eh, vēlos runāt par Venecuēlas humanitāro situāciju Venecuēla šobrīd ir nospiest uz ceļiem, bet mums ir jāskatās arī mazliet plašāk. Venecuēla radījusi milzīgu bēgļu plūsmu. Šobrīd 82% no Venecuēlas iedzīvotājiem nav pieejams dzeramais ūdens, apmēram pusēji nav ikdienā nepieciešamo preču. 11 miljoniem venecuēliešu šodien ir nepieciešama nekavējoša humanitārā palīdzība. 8 miljoni vēl joprojām dzīvo Venecuēlā un 3 jau ir pārcēlušies uz citām valstīm. Var runāt par apmēram pusi no Venecuēlas iedzīvotājiem, kur atrodas uz bada robežas. Patiesībā šī situācija ir tāda, kādu mēs pēc otrā pasaules kara neesam redzējuši uz mūsu planētas Zeme. Ietekme uz apkārtējām kaimiņu valstīm - Ekvadora, Peru, Čīle, Kolumbija ir milzīga, jo arī šīm kaimiņu valstīm rodas problēmas tieši Venēcijas režīma dēļ. Mums ir nepieciešams piesaistīt starptautiskās sabiedrības uzmanību, mums ir nepieciešams šīs krīzes risināšanā piesaistīt adekvātus finanšu resursus. Apvienotās nācijas ir nākušas klajā ar aplēsēm. 200 miljārdi ir nepieciešami, lai palīdzētu Venecuēlai, bet mums ir izdevies eh, savākt apmēram ceturto daļu no šīs nepieciešamās summas. Mogherīnī kundze iepriekšējā sasaukumā jau teica, mums ir jāpalīdz bēgļiem, mums ir jāpalīdz migrantiem, ko rada Venecuēla. Arī Borela kungs jau teica, jā, Venecuēla ir bagāta valsts, tajā ir lielākās naftas atradnes pasaulē, bet ko tas labu nodara tās iedzīvotājiem, šobrīd neko. Atcerēsimies, ka tas ir režīms, kurš visus savus iedzīvotājus ir nospiedz uz eh, ceļiem. Un tagad riņo grupas vārdā Čarancovas skundze lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētājas kundze. Eh, šobrīd ļoti daudzi no Vene Venecuēlas iedzīvotājiem ir atstājuši savu valsti. Un tas ir daudz vairāk nekā Sīriju atstājušais bēgļu skaits. Sīrijā ir karš, Venecuēlā nav karš, bet Venecuēlas ikdienas dzīve patiesībā var tikt pielīdzināma uh, to cilvēku dzīvē, kas dzīvo aktīvi militāru konfliktu zonās. Venecijā šobrīd mēs piedzīvojam milzīgu ekonomisku un cilvēcīgu traģēdiju. Tāpat vairs nav krīze, tā jau ir traģēdija. Tā ir režīma nevēlēšanās atzīt savas kļūdas un maksāt par tām. Uh, Eiropas Savienība mēģina palīdzēt šajā humanitārajā krīzē dzīvojošajiem, bet eh, ja mēs nerisināsim politisko krīzi šajā valstī, tad humanitārā krīze turpinās attīstīties un eskalēt. Eiropas Savienības politika attiecībā uz Venecuēlu tai joprojām ir jāizdara, tātad Eiropas Savienībai joprojām ir jāizdara spiediens uz Maduro režīmu. Kā jau es teicu, esmu to tagad esmu spiest atkārtoties. Visefektīvākais, ko varam darīt, ir mērtiecīgas sankcijas. Mērķiecīgas sankcijas pret konkrētiem režīma izpildītājiem, konkrētiem cilvēkiem, un mums ir nepieciešams gan šo cilvēku saraksts, gan arī sankciju saraksts. Paldies, saka prieksēdētājiem tagad zaļo grupas vārdā Kunkas kundze. Divas minūtes lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze! Un eh, paldies eh, Jusefam Borelam! Paldies, ka jūs esat izvēlējies runāt un kaut ko darīt šajā smagajā situācijā. Situācija šajā valstī ir necilvēcīga. Cilvēki dzīvo izmisumā, miljoniem bēg no savām mājām, atstājot visu aiz sevis. Venecuēlā šobrīd valda vardarbība, bats un nabadzība. Vairāki miljoni cilvēku ir atstājuši savu valstu un devušies uz kaimiņu valstīm, un tas skaidri norāda to, ka tās milzīgās problēmas, kas šobrīd ir samilzušas Venecuēlā, netiek risinātas. Un patiesībā konflikts pārneses arī uz citām valstīm, un tie, kuri no Venecuēlas bēg, to situācija arvien pasliktinās. Oktobrī Eiropas Savienība griezās pie Venecuēlas kaimiņu valstīm un lūdza izrādīt solidaritāti. Mēs, zaļo politiskais spēks, gribam, lai šī solidaritāte attiektos arī uz Eiropu. Proti, mēs zaļie pieprasam, lai Eiropas Savienība solidāri uzņemtu bēgļus, lai nebūtu tikai tā, ka mēs skaistos vārdos nosodam korumpētas varas un reāli neko nedarītu. Paldies! Dziękuję bardzo pani poseł w imieniu grupy Tożsamość. Paldies. Un tagad ideja grupas vārdam Tīrī Marjānī kungs. Paldies. Diplomātija mm, varbūt uh, Eh, ļoti filozofiska. Eh, ja cilvēki izliekas, eh, ka, ka dara kaut ko, un principā šī frāze rezumē to, kas notiek Latīņā Amerikā. Mēs te mēģinām ietekmēt to, kas notiek neatkarīgajās Latīņā Amerikas valstīs. Spānija, Portugāla, Francija, tur ir īpašas intereses un starptautiskās ambīcijas. Uh, kas nemaz nav tik naīvas, ņemot vērā mm, to, kas notiek um, Bolivāra uh, valstī. Mm, mēģinam mm, tagad uh, labot uh, Maduro politiku, skatāmies, ko dara ASV savām sankcijām. Šīs sankcijas arī nedara neko labu. Ne utilitārisms, ne kolektīvisms te īsti nepalīdzam ko darīt turpināt embargo režīmu, ko uzsāka Vašingtona, vai um, uh, arī pievienoties politiķiem, kas uh, nepauž to, ko vēlas tauta, uh, atbalstīt Maduro, kurš liek daudziem Venecuēlas iedzīvotājiem atstāt valsti. Katrā gadījumā šobrīd mēs esam tikai skatītāji. Paldies! Eh, tagad EKR vārdā Terčkungs. Pusotra minūte. Paldies! Uzklausot eh, padomas pārstāvi, komisijas pārstāvi, eh, šķiet var, var izveidoties iespējas, ka Venecuēlas uh, uh, problēmas ir sociālismā, bet uh, te vajadzētu skatīties dziļāk un analizēt um, īstus cēloņus. Šķiet, ka tuvojas jaunas vēlēšanas. Vairāki simti ārpustiesas uh, um, nāves sodi tika piemēroti ieslodzītajiem uh, cietumos, uh, uh, tiek piedzīvota spīdzināšana, seksuālā vārdarbība. Ko darīt ar šo režīmu? Kādas sankcijas piemērot? Šis režīms ir um, cilvēku tiesībām ārkārtīgi nedraudzīgs jābūt realistiskam, eh, realistiem, teica Borela kungs, eh, jo eh, mums ir problēma ar Venecuēlu. Mums nav tikai viena problēma, mums ir ļoti daudz problēmu. Tā ir tirānija, diktatūra. Venecuēlas iedzīvotāji bēg, cieš, tiek spīdzināti, un mēs zaudējam tēlu un uh, nevaram pagaidām palīdzēt Venecuēlas tautai. Paldies! Tagad um, GoNGL vārdam Vilanueva Ruīza kundze. Viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Es īsti nesaprotu, kāpēc jau tik ilgi ASV un Eiropas Savienības uh, uh, pastiprinātā uzmanība tomēr eh, nav palīdzējusi atrisināt Venecuēlas problēmas. Eh, polarizācija ir pārāk spēcīga, Trumpa politika šeit nav atbildīga. Nu, jau 400 gadus neatzīstam valdības, bet valstis tāda starptautiskā likumdošana. Un tagad mēs redzam, ka politiskā krīze tikai padziļinās, eh, sankcijas neko nedod, iedzīvotāji cieš. Eiropas Savienībai vajadzētu būt vidutājam. Nākamgad, eh, kad notiks vēlēšanas, varbūt mums būs tāda iespēja, un tad arī jāpieprasa politiskās garantijas, jārunā visām partijām, bez boikota jāpanāk stabilitāte, jo citādi valstī notiks apvērsums, kas tikai kaitēs uh, uh, tai vēl vairāk. Paldies uh, no, no nepiedarīgiem deputātiem Nikolau Alavānos kungs. Paldies! Diskusija par Venecuēlas bēgļiem notiek. Uh, pēc uh, pagaidu prie prezidenta pieņemtas uh, rezolūcijas. Ievēlēts uh, prezidents gan ir Maduro. Eiropas Savienība nevar šādus apvērsuma mēģinājumus atbalstīt, ko mēģina īstenot ASV. Uh, algotņi, mēs redzam, ka Venecēla piedzīvo dzīvu kapitalistisku krīzi. ASV cenšas iejaukties un visu pārvaldīt. Tas ir liekulīgi. Un um, dažas Eiropas Savienības valstis cenšas darīt to pašu. Venecijā um, ir dabasgāze, nafta, vērtīgi metāla resursi. Un mēs redzam, ka par šiem dabas resursiem cīnās gan ASV, gan Eiropas Savienība, gan uh, citi pretendenti. Un tāpēc tikai tāpēc mēs nosodām ASV apvērsuma mēģinājumus. Mums taču jābūt solidāriem ar Venecuēlas tautu, komunisma idejām, jo tauta galu galā ir atbildīga par to, kas notiek ar valsti. Paldies, Antonio Tajānie, PP, pusotra minūte. Valstī daudzi tūkstoši tiek uh, turēti cietumos, uh, daudz politisko ieslodzīto. Katru dienu mm, cilvēki tiek apturēti un mm, apcietināti politisko iemeslu dēļ. Lai 2019. gada pirmajā pusgadā vairāk par tūkstoti politisko ieslodzītāju nokļuva cietumā. Mēs redzam, ka jebkāda veida opozīcija tiek apklusināta, zelta un narkotikas uh, uh, eksportē nelegāli uz uh, Nīderlandi un citām valstīm. Miliķi apklusina jebkāda veida protestus, valstī plosās tuberkuloze un dengē drudzes veselības aprūpe tikpat labi kā nepastāv. Vai humanā palīdzība var atrisināt šīs problēmas? Mēs nezinām, kur šī nauda aizplūst, jo Maduro režīms to visu kontrolē, visu finanšu palīdzību, kas ienāk valstī. Jāatgriežas pie demokrātijas, bet kā, Borela kungs, jābūt drosmīgākiem? Eiropas parlaments ir gana drosmīgs, bet pārējās iestādes baidās, baidās uh, kaut ko pārmest uh, prezidentam Maduro un viņa nežēlīgajam režīmam. Beidzot, komisijai arī jāsameklē drosme un uh, jāvirzās uz priekšu. Paldies! Tagad Marija Manuela Leitā Markes kundze viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem! Situācija Venecuēlā to var aprakstīt uh, kā uh, ārkārtīgi nopietnu migrācijas krīzi. Ja nekas nemainīsies, tad mums būs 6,5 miljoni bēgļu no Venecuēlas 2020. gada septembrī. Tas ļoti ietekmēs kaimiņu valstis, īpaši Kolumbiju, bet arī Eiropu. Teiksim, neliela sala Portugālē 2018. gadā jau uzņēma 20 tūkstošus bēgļu no Venecuēlas 2018. gadā. Tikai 48% no finanšu saistībām, ko parakstīja donori 19. gadā, tika izpildītas. Uh, Tā tad jāturpina darbs, politisks, ekonomisks, finanšu atbalsts, jāturpina vērtējot ekonomisko sankciju ietekmi, vajadzētu atrast um, izdevīgākas alternatīvas. Es ceru, ka augstā pārstāve turpinās tādu programmu īstenošanu, kā piemēram Oil for Food. Paldies! Jordi Kaņas kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāja. Venecuēla piedzīvo uh, humāno katastrofu. Mēs varētu runāt par sešiem miljoniem bēgļu līdz 2020. Uh, gadam. Un uh, valstī neplosās uh, karš, uh, nenotiek dabas katastrofas. Runa ir par Maduro režīmu un tā sekām. Ko varam darīt, kā varam palīdzēt? Ļoti vienkārši varam atdot Venecuēlas tautai demokrātiju. Citādi situācija tik, tiks tikai pasliktināta. Tagad komisija un parlamentam jārunā vienā balsī, un uh, galvenais mērķis ir tātad uh, atgriezt demokrātiju Venecijā. Jāatceras, ka cilvēki nevar brīvi paust savu viedokli Venecijā. Uh, vietēji iedzīvotāji tiek noslapkavoti, cilvēki tiek apklusināti. Un daudz no mums vienkārši skatās uh, pretējā virzienā un izliekas, ka neko neredz. Paldies! Paldies tagad Zadonas kundze. Jā, mēs runājam, cik neveiksmīgi darbojas Eiropas Savienība, jo, piemēram, Maduro kontekstā Eiropa pieņēma situāciju, kas liek vilkties, nav skaidras notstājas attiecībā uz šo uh, modeli, ko uh, pārstāv Čaves un uh, Maduro. Uh, Venecuēla ir bagāta valsts ar naftas atradnēm, un um, trešdaļa no iedzīvotājiem vēlas izceļot. Um, veikali ir tukši, inflācija ir tūkstošos, un nepietiek medikamentu. Turpat uh, mājdzīvniekus uh, apēd uh, bada dēļ. Un beidzot ir jāsaprot, uh, ko tad šis uh, modelis, ekonomikas modelis nozīmē, ko šis reāls sociālisms un komunisms nozīmē. Tas ir kas tāds, kas uh, nes sev līdzi tikai nabadzību un uh, nāvi. Protestētājus un oponentus apspiež, preses brīvības nav, vēlēšanas bieži vilto. Eiropai šeit ir e, jāpamožas. Paldies. Uh, nākamais uh, runātājs uh, Porebas kungs. Venecuēla ir valsts, kurā ir plašākās naftas atradnes, un tajā pašā laikā tā varētu būt valsts, kurā pilsoņi varētu dzīvot laimīgu dzīvi un īstenot savus mērķus, bet diemžēl tas nemaz nav tā. Mēs jau pāris reizes esam diskutējuši par šo valsti. Esmu pārliecināts, ka nepārāk daudz ko vispār varam šai kontekstā darīt. Miljoni ir izbraukuši no valsts, ir uh, bijušas nonāvēšanas uh, beztiesiskas, uh, tās to skaits sniedz simtos. Ir pienācis laiks šai valstī nosūtīt ļoti stingru signālu, ka Eiropas Savienība ilgāk neakceptēs šādu attieksmi un ir uh, pienācis laiks. Es aicinu Borelu kungu. Šī tiešām ir viena no sarežģītākajām rīcības jomām uh, nākamo gadu laikā, kas ir jūsu uh, uzdevumā. Jāpaplašina sankcijas uh, attiecināts uz režīmu pārstāvjiem. Jāaicina uh, atjaunot demokratāju šajā valstī. Uh, Eiropas parlamentam un institūcijām jārunā vienā spēcīgā valstī. Visādi citādi varēsim tikai runāt par situāciju un nekas nemainīsies. Paldies, nākamā runātāja Sandra Pereira, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs Konze. Šis uh, parlaments diskutē regulāri par uh, Venecuēlu. Mēs atkārtojam uh, vārdus, ka tas ir vienkārši puča mēģinājums, runājam par sabotāžu, terorismu, situācija pasliktinās. Arī mēs runājam tikai par minā, migrācijas fenomeniem, bet nerunājam par iemesliem. Kā katrā globālā a, jautājumā runa ir par nodarbinātību, sociālo mieru, a, nabadzības samazināšanu, attīstības. A, palīdzība ir ļoti nozīmīga, lai atbalstītu iedzīvotājus, un ja veicina gluži kaut ko citu, tad rezultāti ir šādi. Ir tīpaši Portugāls kopien šajā valstī strādā aktīvi. Tie, kas mēģina stabilitāti garantēt, darbojas sankcijas kas ir noteikts, vēršas tikai pret Venecuēlas tautu. Paldies! Paldies! Un tagad uh, Joannis Lagos pusotra minūte. Paldies, uh, priekšsēdētāji! Nu tā tad mēs šeit uh, uzklausām diskusijas, kas, manuprāt, ir divkosīgi, jo Eiropas parlaments un Eiropas Savienība neko nesniegs Venezuelē. Situācija ir tāda jau gadiem ilgi, daudz diskusijas ir bijušas, un Eiropas parlaments neko nav sasniedzis arī citās valstīs, ne tur, kur cilvēktiesības nemaz neievēro. Tādēļ, kādēļ runājam, tas fakts, ka Venecijolā situācija ir neizturama pilsoņiem. Uh, Bet kāda tad valsts forma ir Venecijā? Komunisms un visur tur, kur ir komunisms, visur tur cilvēki ir līdzīgi padarīti zemes virskārtēji. Mums ir jāredz, ka e, Eiropas Savienība e, nevar neko aktīvi ietekmēt un pārtraukt. Mēs vienkārši runājam runāšanas dēļ. Uh, Un kā Venecijā vai uh, kādā citā valstī, kas ir tik tālu, cik tālu vispār kaut kas ir iespējams, ja mēs pat šeit, mūsu kaimiņu valstīs, uh, nevaram neko panākt. Nu, piemēram, uh, mūsu kaimiņu uh, valstī. Uh, Turcijā Erdogans ir atvērs robežas un bēgļi masveidā ierodas Eiropas Savienībā. Erdogans dara to, kas viņam patīk, eh, Eiropa viņu finansē un viņš turpina šādu darbību. Tātad mums vajadzētu sākumā vajadzētu pie pašu robežām parūpēties par situāciju un pēc tam eh, pievērsties eh, plašākajiem jautājumiem. Paldies, nākamais runātājs Paulo Rangels, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā gribu teikt, ka esmu absolūti uh, pret un noraidu visiem tiem apgalvojumiem, kas ir uh, izteikti no populistisko partiju puses, kas mēģina uh, atmaskāt uh, režīmu tādu, kāds ir Maduro režīms. Un ir kauns, ka šajā fāzē mēs esam, un ir uh, kauns, ka šajā parlamentā ir deputāti, kas aizstāv Maduro politiku, kas ir novedusi pie tā, ka tik daudz cilvēku kā vēl nekad ir. Uh, migrējuši Dienvidamerikas kontinentā. Tie pat labi 4,5 miljoni, drīz varētu būt 6. Es biju Kolumbijā, zinu, kādā situācijā Venēcijas bēgļi ir, arī Brazīlijā. Tā ir vienkārši šausmīga humānā situācija. Es domāju, ka Eiropas Savienība var darīt vairāk un varētu darīt vairāk Eiropas dalību valstīm. Piekrīt atbildība, lai pārtrauktu Maduro režīma darbību, lai atgrieztu ven demokrātiju Venecijā, lai tauta varētu dzīvot labklājībā. Paldies! Nākamais runātājs Pikuls kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, augstā pārstāve. 4,5 miljonu cilvēki ir izbraukuši no valsts. Nākamgad šis skaitlis būs par 2 miljoniem vēl lielāks. Un tas atspoguļo traģēdiju. Tā ir viena no šausmīgākajām pasaulē. Starptautiskā sabiedrība un donoru solījumi ir izpildīti tikai par pusi. Uh, 320 miljonus eiro 2016. gadā ES samaksāja, bet mums ir jāturpina sniegt uh, palīdzību uh, arī uh, Peru un Kolumbijai. Šīs valsts ir ļoti palīdzējušas uh, šīm valstīm. 85% no Venecijas bēgļiem ir kaimiņu valstīs. Mēs uh, aktīvi sadarbojamies ar ANO augsto pārstāvi. Mums ir jāmēģina novērst krīzi sarunu ceļā. Ir jābūt brīvām un godīgām vēlēšanām, klātesot starptautiskiem novērotājiem, un tikai tā pilsoņu Venecuolē varēs lemt par savu nākotni. Paldies! Paldies! Tagad. Zamīra Rafēlas kundze vienu minēti. Es turpināšu uzstāšanos nīderlandiešu valodā. Pirms sešiem mēnešiem mēs runājam par Minecēlu. 4,5 miljonu cilvēku ir devušies prom no valsts. Pusotrs miljons ir Kolumbijā. arī e, Nīderlandes pārvaldītajās e, salās Karību jūrā. Kas notiek e, pēdējo sešu mēnešu laikā? Vai situācija ir uzlabojusies? Beigas traumas salām. Tās ir aizjūras teritorijas, kurām ir nepieciešama mūsu palīdzība. Ir skaidrs, ka Migrācija un uh, patvērumu pieprasīšana nosaka, ka attīstības un uh, citi fondi jāizmanto, vai komisija var nodrošināt to, ka Kurasao un uh, citas salas saņems palīdzību. Mums jārēģē ļoti drīz. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Rišards Čarņecka kungs. Viena minūte. Priekšsēdētājs kundze. Parēl kungs. Es uh, dziļi izprotni Latīņa Amerikas uh, problēmas. Un Borel kungs um, arī tāpat, es domāju, ka viņš būs uh, tas, kas varēs palīdzēt atrisināt šīs problēmas. Taču nu, nebūsim pārāk optimistiski. Diktatūras nepārtrauc eksistēt strauji. Vārds iestādes Venecuēlā balstās uz fiziskiem sodiem un apspiešanu, un tikai ļoti spēcīgs starptautisks spiediens, to starp arī uh, Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības kopumā spiediens, kas būtu vēl plašāks nekā tikai Eiropas diplomātija, varētu novest pie tiem faktiem un tā, ka pilsoņi Venezuelā varētu paši lēmt, kas būs valsts vadītājs. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Ignacio Korāo pusotru minūti. Paldies! 4,5 miljoni e, personu izbraukuši no valsts. Vecāki nevar pabarot bērnus, inflācijas līmenis ir e, milzīgs. E, šeit mēs tiešām redzam, ka problēma ir ļoti sāsināta. Aplēses rāda, ka nākamgad Vairāk cilvēku izbrauks no šīs valsts nekā Sīrijā, praktiski pusotras miljonus. Venecuēlieši ir Kolumbijā, šī valsts ir devīgu atvērto durvju politiku īstenojusi un tagad a, maksā par to, kā tik daudz cilvēku ir ieradušies ANO vērtē. Uh, ka ir nepieciešama humanā palīdzība 1,5 miljārdu dolāru apmērā, lai nodrošinātu migrantu pamat uh, vajadzības. Tas uh, skar uh, uzņemošās valsts. Realitāte ir tāda, ka neskatoties uz šo plašo solidaritāti, ļoti maz ir devuši savu ieguldījumu, un tādēļ komisijai vajadzētu plašāk censties, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, kas ir uh, bezcerīgā situācijā un uh, lai uh, ASV pārstraukt iejaukšanos šajā sabrukušajā ekonomikā. Situācija ir sliktāka nekā Sīrijā. Daudz domā, ka šī krīze viņus neskar, bet ir laiks parādīt mūsu Latīņamerikas draugiem, ka mēs esam viņu pusē brīdī, kad mūsu palīdzība ir visvairāk vajadzīga. Paldies! Nākamais runātājs Andrejs Kovačevs, viena minūte. Paldies, priekšsēdājs kundze, paldies, Borel kungs. 4,5 miljonu cilvēku ir izbraukuši no valsts kopš krīzes sākuma. Tas šo krīzi arī raksturo. Nav bijis karš, bet visi iemeslā ir tirānistiska korumpēta sistēma. Eh, Venecijā varētu būt viena no Latvijas-Amerikas bagātākajām valstīm. Bet šis eh, sociālistiskais eksperiments ir novedis visu sliktā, ļoti sliktā situācijā. Situācija ir ļoti slikta, pietrūksta svarīgāko pārtiks produktu, ekonomika ir ļoti sliktā situācijā, opozīcija tiek apspiesta, cilvēkus uh, kavē izceļot. Mēs redzam, ka šeit ir um, diktatūra. Mēs nevaram uh, vienaldzīgi raudzīties uz šo cilvēcisko traģēdiju. Uh, šī tauta mēģina atkal ievest demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesības. Borela kungs uh, vajadzētu mūsu centienus uh, spēcināt, lai uh, demokrātiskas vēlēšanas varētu notikt un uh, lai uh, cilvēkiem atkal būtu dzīves apstākļi